apstiprināta. Līdz ar to nonākam pie balsošanas un gribētu lūgt visus ieņemt vietas. Sāksim pirmām kārtām ar rezolūciju priekšlikumiem par debatēm cilvēktiesību demokratijas jomā par Vietnamu, par pret atturs pieņemts. Tālāk attiecīga rezolūcija par Kambodžu par pret atturs pieņemts. Bitte um Entschuldigung. Es atvainojos, priekšādātājs saka. 12. pantu aizmirsu par 12. pantu par, pret, atturas pieņemts. Un tagad par rezolūciju kopumā par, pret, atturas pieņemts. Tālāk rezolūcija par Salvadoru. Saņēmuši esam rezolūcijas priekšumu no divām par, politiskajām grupām sākam balsot elektroniski. Personāla balsojums. Die Abstimmung ist eröffnet. Sākam balsot. Haben alle abgestimmt? Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Līdz ar to tālāk četru politisko grupu sagatavotā rezolūcija. Un izteikties vēlas Skota Keito kundze. Lūdzu, kolēģi. Liels paldies! Lies paldies priekšādātāji. Man ir mutiskais grozījums saistībā ar jūtas vakardien notikušām uh, tiesas prāvām. C apsvērums jāmaina, tur beigās jāalca pēc tam, kad ir pavadīta desmit gadi cietumā. Teodora Dalkarmana Vaskesa uh, lieta tika pārskatīta otrajā tiesā, tas notika vakar, un apelācija tika noraidīta. Thank you. Vai ir kādi iebildumi pret šo mutisko grozījumu? Nē, šķiet, ka nē. Nu, tad balsosim vispirms par mutisko grozījumu. Kas par? Pret? Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Līdz ar to balsosim par rezolūciju kopumā, šādā grozītā versijā par, pret, atturs, pieņemts. Līdz ar to. Gutieres Tālāk Gutjereses ziņojums. Gutjeres Prieto. Te runājam par eh, pakalpojumu iekšējā tirgu. Un pirms sākam balsojumu, došu vārdu kolēģim, kas divi ar pus minūtes izteiksies par eh, komitē pieņemto lēmumu. Lūdzu, kolēģi. Grazie, prezidenti. A nome del relatore Sergio. Priekšādātāji pateicos referenta Sergio Gutjeresa vārdā es gribētu pastāstīt par to, ka iekšējā tirgus padome ir devusi mandātu pagājušajā nedēļā, lai varētu uzsākt trilogu ar padomi par šo ziņojumu. Teksts, ko pieņēma IMCO komiteja, guva plašu atbalstu, un ar to būtiski uzlabot sākotnējais priekšlikums, kas nāca no Eiropas komisijas. It īpaši tas attiecas uz demokrātiskās leģitimitātes jautājumiem uh, nacionālajos parlamentos. Mēs uzskatām, ka šī, šie gūtie panākumi komitejas sēdē ļaus referentam uzsākt tādu spēcīgu sarunu mandātu, gūt spēcīgu sarunu mandātu, un tāpēc referenta vārdā es gribētu lūgt jūs apstiprināt šo sarunu mandātu. Paldies Dantīkungam, vai kāds vēlas vēl izteikties? De, kung, De Jonga kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es saprotu, ka parlaments ir eh, centies uzlabot komisijas neveiksmīgo priekšlikumu, uh, bet mēs tik un tā runājam par to, ka lēmumu, demokrātisku lēmumu pieņemšana ir jāpagarina par trim līdz sešiem mēnešiem dalību valstīs, un tas dalību valstīm nepatiks. Un jāsaka, tas ietekmēs arī vietējās reģionālās pašpārvaldes, un komisijai ir ar tām jākonsultējas pirms pieņemt lēmumus. Mums par to noteikti ir jādebatē un jāatgriež nākamreiz pie šī jautājuma. Paldies! Lielas paldies Dejong kungam, līdz ar to nonākam pie personāla balsojuma. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Līdz ar to nonākam pie Afganistānas rezolūcijas par pret atturas pieņemts. Tālāk rezolūcija par rohingu situāciju. Ceturtais pants, pirmais grozījums par. Pret. Atturas. Pieņemts. 17. pantā sākotnējais teksts par pret atturas pieņemts. 24. pants par pret atturas pieņemts. Tālāk par rezolūciju kopumā grozītā versijā par pret atturas pieņemts. Tālāk nonāk pie, nonākam pie kurācijas bildes ziņojuma. Došu vārdu referentei uz vienu minūtu, lūdzu. Really to... Priekšādātājs patiešām vēlos teikt paldies visiem kolēģiem par pausto atbalstu. Apvienosim spēkus šodien, lai nosūtītu skaidru un gaišu vēstu visām dalībvalstīm par to, ka tām jādara krietni vairāk, jārīkojas straujāk, lai aizsargātu bērnus kopā ar tiesību sargājošām iestādēm un pilsonisko sabiedrību, IT nozeru un citiem iestāsimies par nulles iecietību pret seksuālu vardarbību, pret bērniem, sārnu seksuālu izmantošanu gan tiešsaistē, gan nevirtuālajā pasaulē. Ir laiks vārdus pārvērst par darbiem un pārliecināties, ka mēs tiešām nodrošinam drošu vidi, drošu dzīvi visiem bērniem. Paldies priekšādātāji! Liels paldies, Koracē Biltai. Nonākam pie balsošanas. Pirmais grozījums par pret, atturas, pieņa, noraidīts, otrais par, pret, atturas, noraidīts, trešais par, divās daļās, pirmajā daļa par, pret, atturas, pieņemts, otrā daļa par, pret, atturas, noraidīts, ceturtais par, pret, atturas, noraidīts, piektais par, pret, atturas, noraidīts, sastais par, pret, atturs noraidīts, septītais par, pret, atturs pieņemts, astotais par, pret, atturs pieņemts. Tagad par rezolūciju kopumā ar personālu balsojumu sākam balsot. Ja viss nobalsojuši, tad beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk Marijas ziņojums. Trešais grozījums divās daļās. Pirmā daļa par pret atturs pieņemts, otrā par pret atturs noraidīts. Ceturtais pants sākotnējais teksts par. Labi, vēlties pārbaudīt trešā grozījuma otro daļu, sākam balsot elektroniski. Ja visi nobalsojuši, tad beidzam balsot. Noraidīts. Ceturtais pants sākotnēs teiks par, pret, atturas pieņemts. Piektais pants sākotnēs teiks divās daļās pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts. Otrā par, pret, atturas pieņemts. Ceturtais grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Haben alle abgestimmt? Ja visi nobalsojuši, tad beidzam balsot. Noraidīts. 18. personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Astotais par. Pret. Atturs. Pieņems. Piektais par. Pret. Atturs. Noraidīts. Sākotnējais teksts divās daļās. Pirmā daļa par. Pret. Atturs. Pieņems. Otrā par. Pret. Pārbaudīsim elektroniski. Otrā daļa sākotnējam tekstam 22. pantā. Beidzam balsot. Pieņemts. Sastais grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Septītais. Divās daļās. Pirmā daļa - personāla balsojums. Sākam balsot. Ja visi nobalsojuši, tad beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa - personāla balsojums. Sākam balsot. Ja visi nobalsojuši, tad beidzam balsot. Noraidīts. 11. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 12. par. Pret. Atturs. Noraidīts. Sākotnējais teksts divās daļās. Pirmā daļa par. Pret. Atturs. Pieņemts. Otrā daļa par. Pret atturs pieņemts. 13. Personāla balsojums. Sākam balsot. Ja visi nobalsojuši, tad beidzam balsot. Pieņemts. 17D personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Pirmais grozījums divās daļās. Pirmā daļa par. Pret. Atturas pieņemts. Otrā par. Pret. Atturas noraidīts. M apsvērums 14. grozījums. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Devītais par. Pret. Atturs pieņemts. Desmitais par. Pret. Atturs. Pārbaudīsim elektroniski. Desmitais grozījums. Sākam balsot. Ja visi nobalsojuši, tad beidzam balsot. Pieņemts. O apsvērums sākotnēs teksts divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas noraidīts. T apsvērums sākotnēs teksts divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts. Otrā par, pret, atturas pieņemts. U apsvērums 15. grozījums par, pret, atturas pieņemts. Otrais par, Labi, pārbaudīsim 15. grozījumu. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts, es atvainojos. Otrais grozījums par. Pret. Pieņemts. 16. Ja? Labi, pārbaudīsim otro grozījumu elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 16. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Par rezolūciju tālāk pers ar personālu balsojumu kopumā sākam balsot. Ja visi nobalsojuši, tad balsot beidzam. Pieņemts. Līdz ar to nonākam pie aikauta ziņojuma. 18. sākot, pants sākotnes teksts par pret atturas pieņemts. 20. pants sākotnējais teksts divās daļās. Pirmā daļa personāla balsojums. Sākam balsot. Ja visi nobalsojuši, tad beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa personāla balsojums. Sākam balsot. 20. panta otrā daļā. Ja visi nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts. 23. pants sākotnējais teksts par pret atturas. Pārbaudīsim elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 45. panta sākotnējais teksts par. Pret. Atturas. Pieņemts. 48. panta sākotnējais pants, e, teksts par. Pret. Atturas. Pieņemts. Ar to pašu vairākumu 81. pants par. Pret. Atturas. Pieņemts. 85. panta pirmā daļa. Personāla balsojums. Sākam balsot. Ja visi nobalsojuši, tad beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa arī ar personālu balsojumu sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 86. pants, sākotnējais teksts, personāla balsojums, sākam balsot. Ja visi nobalsojuši, tad beidzam balsot. Pieņemts. 89. pants par? Pret? Jā, nu viss šeit ir ļoti, ļoti, nu, ļoti līdzīgs balsu skaits, tāpēc arī šo elektroniski pārbaudam. Ja visi nobalsojuši, tad beidzam balsot. Pieņemts. 93. pants, sāk, personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Otrais grozījums par. Pret atturas pieņemts. 113. pants, sākunies teiks par. Pret atturas pieņemts. 115. pants par. Nē, es atvainojos, tas ir trešais grozījums par, pret, atturas pieņemts, ceturtais grozījums par, pret, atturas pieņemts. Tagad par rezolūciju kopumā ar personālu balsojumu sākam balsot. Ja visi nobalsojuši, tad beidzam balsot. Pieņemts. Ich darf noch mal, ich darf noch mal dran erinnern. Gribētu jums, kolēģi, atgādināt, ka Vispirms jāizņem kartiņas no balsošanas iekārtām, pēc tam būs balsu skaidrojumi. Labu un drošu jums visiem māju ceļu, kas nākamnedēļ vairs nebūs Briselē, tiem vēlu arī gaišu šo svētku laiku. Tas pats, protams, attiec arī uz visiem darbiniekiem un dienestiem. Un tie, kas vēlas šobrīd vēl skaidrot savas balsis, tie paliek zālē. Bet savukārt tie, kas to nevēlas darīt vai nevēlas arī klausīties šajos balsu skaidrojumos, lūkšu jūs ļoti ātri atstāt telpu. Jā, to apskaušanos un svētku vēlējums varat izteikt viens otram arī ārā koridoros. Nedariet to šeit zālē. Apusēji varat, vien, varat viens otru sveikt koridoros. Well, they've, they've, it's... und am Schluss. Ja, ja, das kriegen wir hin. Können wir nachher sagen, wenn, wenn die sprechen. Das muss auch nicht bleiben. Nonākam pie balsu skaidrojumiem. Pirmām kārtām gribu informēt. Protams, ka tad, kad pirmīt es runāju par lieldienām, īstenībā domāju Ziemassvētku vēlējumus.